mikrofonu procedūrā, nu viņiem vajadzētu tomēr dot vārdu. Un runājot par skopji, es gribēju uzstāties pirmais. Es tomēr gribu izteikties līdz galam, saka runātājs. Lūdzu, ļaujiet man runāt. Es vēlētos desmit sekundes, dodiet man desmit sekundes, nu, bet neilgāk, saka priekšotāji. Labi, tagad laiks ir uzņemts. Lūdzu, desmit sekundes. Nē, es nesākšu uzņemt laiku no sākuma. Tā tad. Es biju pirmais brīvā mikrofona runātājs sarakstā. Runātāji pārtrauc priekšsēdētāja. Mikro. Mikro.